Diamo inizio. Shall we start? Sāksim darbu, kolēģi. Benvenuti. Godatie kolēģi, sveicu visus. Sveicu tos, kas atgriežas kas jau ir strādājuši agri komitejā. Sveicu arī visus jaunos komitejas locekļus, kas mums tagad ir pievienojušies. Jūs zināt, ka šī komiteja ir ļoti nozīmīga. Un šodien mums ir konstitutīvā sanāksme, ko raidīs arī internetā. Mums ir nodrošināts pilnīgs valodu režīms. 23 valodās var klausīties tulkojumu un izteikties. Šodien mēs vēlēsim komitejas priekšsādātāju un vicepriekšsādātājus. Līdz ar to mēs izveidosim komiteju, komitejas prezidiju. Tad vispirms ievēlēsim priekšsādātāju, kā es teicu, un pēc tam četrus vietniekus. Jāatgādina visiem jau tagad, ka Ja mums, bū, mums būs vairāk nekā viens kandidāts uz posteni, tad būs jābalso elektroniski. Tāpēc, ja jums pašlaik nav līdzi balsošanas kartes, parūpējieties par tām. Tas varētu būt šodien vajadzīgas. Un tagad, kolēģi, sāksim. Uh, pirmo vēlēšanu kārtu, tas vispirms jāievēl priekšsēdētājs. Um, es vispirms teicu vicepriekšsēdētāju, bet nu, priekšsēdētājs vispirms ir jāievēl. Gribu uh, vēl teikt, ka šodien mēs nerunāsim par valodu profilu, par to runāsim vēlāk, tāpēc uzreiz priekšsādātāja vēlēšanas. Dāmas un kungi, sāksim ar procedūras jautājumiem. Sikoreski ir uh, mūsu kandidāts vai mūsu kandidāts ir uh, gatavs kandidēt uz šo posteni. Jā. Un jautāšu vēl, vai ir citas kandidatūras uz priekšsēdētāja posteni. Ja citu kandidātu nav, tad mēs varam ievēlēt mūsu kandidāti Sikerevski kunga ar aklamāciju. E adesso, caro Sikerski, ti prego. Apsveicu jūs, eh, Sikerska kungs, lūdzu tagad ieņemiet manu vietu. Jūs tagad esat oficiāli uh, priekšsēdētājs, nevis vicepriekšsēdētājs. Novēlu jums vislabākos panākumus šajā matā. Dziękuję panu przewodniczącemu De Castro. Liels paldies eh, De Castro kungam, paldies par vēlēšanu organizēšanu. Jūs eh, vadījāt šo komiteju un mēs visi eh, jūs ļoti augstu cienījām. Pateicos visiem, kas balsoja par mani. Tagad es neturēšu nekādas garās uzrunas, bet uzreiz ķersimies klāt nākamajam darba kārtības punkta. Ievēlēsim tagad vicepriekšsādātājus. Przechodzimy. Tad vēlreiz eh, sveicu visus tagad savā vārdā. Eh, konstatējam, ka sanāksme ir oficiāli uzsākta. Przechodzimy do punktu kolejnego. Un, kā es teicu, pārējam tagad pie nākamā darba kārtības punkta. Mums atbilstoši reglamentam ir jāievēl vicepriekšsēdētāji. Vēlēsim tagad pirmo priekšsēdētāja vietnieku. kopā mums jāievēl četri vicepriekšsēdētāji. Lūdzu tagad ierosināt kandidatūras. Pirmais vicepriekšsēdētājs. Eh, kādas mums ir kandidatūras? Ja, paldies, eh, saka Egņukungs. Es ierosinu eh, vicepriekšsēd, par vicepriekšsēdētāju ievēlēt uh, Džuliju. Uh, māju. Liels paldies! De Castro kungs vēlas ko teikt, lūdzu. Priekšsādātāji. Sociāldemokrātu grupas vārdā es gribētu ierosināt par pirmo vicepriekšētāju Rīku Ondriju. Vai būtu vēl kādi kandidāti? Šķiet, ka nē. Es jautāšu tagad, vai abi kandidāti piekrīt kandidēt. Moj kundze, vai jūs eh, esat gatava kandidēt uz šo posteni? Jā, paldies. Andriju kungs. Jā, priekšstātāji, arī es piekrītu. Jā. Mr. Antonio Pushwimber. Proszę Państwa, proponuję. Dāmas un kungi, es ierosinu tagad balsot elektroniski. Es ceru, ka visiem ir balsošanas kartes. Mēs balsosim šādi. Pilntiesīgiem komitejas locekļiem ir tiesības balsot, vai arī viņu aizvietotājiem no tās pašas politiskās grupas. Balsosim alfabētiskā kārtībā. Tātad alfabētiskā kārtībā nozīmē, eh, un tulīt, tulīt būsim gatavi balsot, atvainojiet. You, you have to read the list of substitutes. Mm -hmm. You have to, to read it. Mm -hmm. Chcę, chcę Państwa poinformować, że... Es gribētu vēl jūs informēt, ka Konsika kungu aizvieto Lins Karinovska kungu aizvieto Ajūzo kundze, Melo aizvieto Kaņieta kundze, Kalnietas kundze, atvainojiet. Un Anģela kundzi aizvieto Garcia Peres. ir laikam jautājums no zāles. Nē, priekšstādā es gribēju tikai teikt, eh, ka um, no mūsu politiskās grupas buvē vietā balsos Smits. Un eh, lūdzu, vēl kāds komentārs priekšsēdētāji? Rode kungu aizvieto Rens. Okay. Bardzo dziękuję, pani komisarz. Liels paldies, komisāra kungs. Labi, tad noskaidrojam aizvietotāju jautājumu un varam balsot. Es gribētu tātad precizēt, ja jūs balsojat par Andriju kungu, tad spiediet lūdzu zaļo podziņu, par moju kundzi balsojot spiediet sarkano pogu. Un tie, kas atturēsies, var spiest balto pogu. Vai viss ir skaidrs? Tātad alfabētiski. Andrēo kungs zaļā, krāsa, zaļā poga, sarkanā poga ir moj, mojkundze. Un kas atturās spiež balto pogu. Es ceru, ka viss tagad ir skaidrs. Un tad varam sākt balsošanu. Ievēlēsim pirmo vice priekšsēdētāju. Sākam balsot. Nē, Atvainojiet, te ir problēma ar balsošanas aparātu, saka Egņu kungs. Nē, tagad, tagad viss ir. Vai vēl kaut kādas problēmas tehniskās ir pirms sākam balsot? Labi, sākam balsot. Sākam balsot. Man paziņo, ka no sociāldemokrātu grupas ir uh, viens deputāts par daudz. Tad kāds balso, ka, kam nevajadzētu balsot. Proszę Państwa, musimy powtórzyć. Uh, mums ir jāsāk no jauna, mums ir jāatkārto šis balsojums. Tad no sociāldemokrātu grupas bija uh, viens balsotājs par daudz. Tagad no jauna sākam balsot. Sākam balsot. Głosujemy. Balsojam, lūdzu. Vai visi ir nobalsojuši, vai kādam ir problēma ar balsošanas mašīnu? Ne? Beidzam balsot. Tagad beidzam balsot. Viss balsojums ir beidzies. Andriju kungs ir ievēlēts 27 balsis, Moju kundzei ir 8 balsis, 5 ir atturējušies. Ir ievēlēts pirmais sveica priekšsētājs, un tas ir Andriju kungs. Sveicam viņu. Dziękuję pani Moi. Paldies eh, Moja kundzei, mūsu otrai kandidātei, un es lūdzu Andriju kungu ieņemt savu vietu prezīdijā. Simple the second vice. Jeszcze raz bardzo serdecznie. E, Paldies visiem par šo piln, pirmo e, balsojuma kārtu. Tagad ievēlēsim otro vicepriekšsēdētāju. Uh, Nikolsona kungs, kas ir mūsu kandidāts. Paldies priekšsādātāji. Jānos Vojčevskis uh, ir mūsu kandidāts, uh, kas uh, jau strādāja prezīdiju pēdējos piecos gadus. Uh, mēs ierosinām viņu. Jānos Vojčehovskis vai viņš piekrīt kandidēt. Jā, es piekrītu. Labi. Desa kungs. Paldies priekšsādātāji. Es gribēju tikai paziņot, ka uh, Šraieres kundze balsos par uh, Jāru kunga vietā. Paldies. Labi, pieņemam to zināšanai. Tas tiks atzīmēts. Bet ja Vožihovska kungs ir mūsu vienīgais kandidāts, tad mēs varam viņa kandidatūru apstiprināt ar aklamāciju. Paldies! Vožihovska kungs lūdzu Eh, pievienojieties mums prezīdijā. W takim razie możemy przystąpić. Tagad ievēlēsim eh, trešo vicepriekšsādātāju. Mēs, protams, apsveicam Boģehovska kungu ar ievēlēšanu, bet nu tagad trešais vicepriekšsādātājs Agri komitejā kādas mums ir kandidatūras. Lūdzu, Dikastro kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izvirzīt nākamo vicepriekšsētāju Garcia Aguilar no sociāldemokrātu politiskās grupas. Kieruję pytanie do kandydatki, czy pani poseł. Labi, paldies. Vai kandidāte ir gatava kandidēt? Priekšsādātāji, Angela nav klāt, diemžēl, šodien, bet viņa uh, rakstiski ir apstiprinājusi, ka ir gatava kandidēt uz šo posteni. Labi. Tas atbilst mūsu procedūrai. Vai ir citi kandidāti? Ja nav, tad balsosim ar aklamāciju, bet Egņikungs grib teikt kaut ko. Paldies, es, es gribu ierosināt Zulu kungu. Uh,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 Zolokungs ir uh, pilnvērtīgs, pilntiesīgs uh, komitejas loceklis. Viņš var kandidēt uz šo posteni. Uh, vai viņš pats piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai? Jā, priekšsādātāji. Labi. Ja tā, tad varam balsot un balsosim elektroniski alfabētiskajā kārtībā. Tas nozīmē, ka Agilera Garcia kundze ir mūsu pirmā kandidāte, eh, zaļā poga, ja jūs balsojat par viņu, un, ja balsojat par Zulo kungu, tad lūdzu spiediet sarkano podziņu. Vai viss ir skaidrs? Un tad varam sākt balsot. Divi kandidāti. Agilērā Garcia kundze. Par viņu balsojam ar zaļo podziņu, par Zulo kungu balsojam ar sarkano podziņu. Sākam balsot. Oui, fermé. Close. Close. Close. Rozumiem, że mogę przystąpić do zamknięcia. Vai varam beigt balsojumā, vai visi ir nobalsojuši? Labi, balsojums ir beidzies. Nu, lūk, uh, balsojuma rezultāti. Agilēra Garcia kundze ir ievēlēta ar 24 balsīm. Zulo kungam bija 11 balsis. Agilera Garcia līdz ar to ir ievēlēta par trešo veica priekšsādātāju. Viņa šodien nav klāt, eh, bet eh, viņa būs prezidija locekle. Un tagad ceturtais veica priekšsādātājs. Lūdzu, jūsu kandidatūras uz ceturtā veica priekšsādātāja posteni. Dekastro kungs. Paldies priekšsādātājiem. Sociāldemokrātu grupas vārdā mēs uh, eh, ierosinām Dončilu Vaziliku. Paldies! Vai Vasīlikas kundze piekrīt savas kandidatūras izvirzīšanai? Jā, priekšsēdētāji. Labi. Vai ir citi kandidāti? Egnekungs. Es nezinu, vai drīkst to pašu kandidātu e, ieteikt citam postenim. Sekretariāts piekrītoši māja ar galvu un tāpēc ierosinām Džuliju Moju e, kā kandidāti ceturtā vicepriekšstādāja amatam. Jā, tas tiešām ir pieņēmami, to var darīt, to apstiprina sekretariāts. Vai Moja kundze piekrīt kandidēt? Jā, viņa māja ar galvu. Tātad mums atkal ir divi kandidāti. Divas sievietes kandidātes. Tas ir ļoti labi. Atbalsosim alfabētiskajā kārtībā. Tas nozīmē, ka pirmā kandidāte sarakstā ir Mo, tad, uh, Vasīli kundze, saka priekšstādājs, un par Moju kundze balsojot uh, spiežam sarkano pogu. Uh, ja viss ir skaidrs, tad balsojam. Głosowanie trwa. Przystępujemy. Uh, joprojām var balsot. Ja nav tehnisku problēmu un visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pani poseł Dančīla otrzymała 20. Dančīla kundze saņem 26 balsis un Moja kundze 11 balsis. Apsveicam Dančīlas kundzi. Lūdzu, pievienojieties mums prezidijā. Proszę Państwa, przed... Dāmas un kungi, esam tagad ievēlējuši prezidiju. Mums uh, nav šodien daudz darba, jo da, nav daudz laika, jo tuliņ uh, nāks vēl cita komiteja. Uh, tāpēc uzreiz pāriesim pie trešā darba kārtības uh, punkta. Uh, mūsu darba grafiks. Jūs saņēmāt jau pa ēpastu sanāksmu sarakstu līdz gada beigām, bet te ir tikai datumi. Tad, ja jūs neiebilstat, tad mēs apstiprināsim šo darba kārtību, šo grafiku. At komentāru nav par darba grafiku, līdz ar to tas ir apstiprināts. Ceturtais punkts šodien atkrīt, Un nākamā sanāksme notiks, kā paredzēts, 23. jūlijā Briselē. Es vēlreiz apsveicu visus, kas ir ievēlēti dažādos amatos, visus, kas ir ievēlēti par deputātiem Eiropas parlamentā. Un paldies visiem, kas uh, gribēja strādāt šajā komitejā. Uh, Kuzmik kungs vēlas kaut ko teikt. Priekšsēdētāji, es gribētu vispirms jūs apsveikt ar ievēlēšanu priekšstādātāja amatā. Bet vēl es gribētu pieminēt kādu svarīgu problēmu, ar kuru mēs saskaramies un ar ko saskarās jo īpaši polijas lauksemnieki, proti sodi par 2013. un 2014. gadu par piena kvotas pārsniegšanu. Es saprotu, ka pašlaik mums nav laika un ka es vēlu piesaku šo problēmu, bet varbūt prezēdijas varētu šo jautājumu izskatīt, jo šī problēma ir ļoti reāla un tas skar uh, 56 tūkstošus piensaimniekus Polijā. Mēs saprotam, ka piena kvotas ir jautājums, kas pakļauts īpašiem noteikumiem, bet mēs zinām arī, ka 15. un 16. gadā šīs kvotas tiks vispār atceltas. 2013. un 2014. gadā kvotas kopumā netika pārsniegtas Eiropas Savienībā, un tāpēc uzlikt sodus lauksēmniekiem atsevišķajās valstīs pašlaik īsi pirms kvotu atcelšanas nav saprātīgi. Un domāju, ka komitejai vajadzētu šo jautājumu izskatīt un darīt visu, lai šie sodi netiktu uzlikti. Es lūdzu prezidiju izskatīt šo jautājumu un vērsties arī pie komitejas, lai šo jautājumu atrisinātu. Liels paldies! Šodien mums nav paredzēti nekādi saturiski jautājumi, bet, protams, problēma ir ļoti nopietna, un mēs tai pievērsīsimies nākamajā sanāksmē. Mēs arī sagatavosim vēstuli Eiropas komisijai par šo problēmu. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju uzrunāt eh, biroju, jo nesen ir dzirdēta kritika no revīzija palātas attiecībā uz vīna promociju tematu. Gribu maksimāli drīz uzrunāt eh, komiteju, ja ir iespējams, jau iepriekš, nākošajā sanāksmē skatīt šo jautājumu. Pirmais vicepriekšsēdētājs par to runāja. Un es gribētu no komisijas dzirdēt viedokli par revīziju palātas spriedumu vīna promociju sakarā un domāju, ka šādi aizskārumi nebūtu pieļaujami ne no vienas puses un es gribētu pēc divām nedēļām šo tēmatu tomēr skatīt komitē. Paldies! Liels paldies! jau lūdzu iesniedziet šo oficiālo uh, ierosinājumu. Sekretariāts atzīmēs uh, visus komentārus. Un tagad Moja kundze, lūdzu. Uh, yes, um, I would... Paldies. Gribu pateikt tikai vienu lietu. Šodien demokrātija, jūs, demokrātija gāja bojā jūsu rīcības dēļ. Dziękuję pani za. Paldies par lepnajiem vārdiem. Falagana kungs. Sorry. Uh, hello. Labdien! Es saprotu, ka jūs par satura jautājumiem šodien neesat paredzējis runāt, bet ir jautājums, kas ir steidzams manā valstī, kas saistās ar lielo tirzniecību. Mēs dzīvojam it kā vienotā tirgū, bet īrijas republikā ir tā, ka kaut gan mēs varam sūtīt lielopus uz Itāliju, mēs nedrīkstam tās sūtīja desmit kilometrus pāri mūsu robežai uz Ziemeļīriju, uh, kas ir tā kā Lielbritānijas daļa, un kaut kas ir jādara šajā ziņā. Viens no labumiem taču ir iespēja tirgoties vienam ar otru, bet vietā, kur es dzīvoju, tagad tas nav iespējams. Mums ir krimināli uh, skarteļu organizācijas, kas kavē tirzniecību. Tur, kur es dzīvoju, es saprotu, ka mums ir noteikumi un likumi, bet mēs nevaram, mums, mēs nevaram brīvi tirgoties, kā es aprakstīju. Paldies, priekšādātājs. Mums, diemžēl, šodien nav laika runāt par šo jautājumu. Atvainojos, ka Maginas kundzē vēl netiku, nete, nedēvu vārdu lūdzu. Pavisam īsi, Maginas kundze. Tie, kas bija pēdējie, būs pirmie. Varbūt es redzu, ka mani kolēģi piedāvā pārunāt Eh, sma smagus jautājumus. Es domāju, ka darba kārtībā pirmajā sanāksmē mums ir jāieliek pirmām kārtām kā pirmie steidzamie jautājumi dalībvalstīs - lielo tirniecības krīze, problēmas ar zemes iegādi un tam līdzīgi. Paldies! Desakungs, lūdzu, tikai dažus vārdus. Uh, Paldies! Es gribu par Maijas kundzes teikto teikt, ka šodien nevis gāja bojā demokrātija, bet tieši otrā tā sevi parādīja. Mēs balsojām demokrātiskā veidā. Paldies! Vēl viens runātājs. Viss jau it kā bija saplānots, nekāda demokrātija nav paredzēta. Priekšsēdētājs ir pārsteigts, ka jūs nepiedēvājāt pirms ievēlēšanas programmu. Šeit nav runa par kopīgo tirgu, bet par muļķu tirgu. Mēs atturējāmies no jūsu ievēlēšanas un mēs būsim klāt, lai aizstāvētu Francijas lauksaimniecību, Eiropas lauksaimniecību, bet ne jau muļķu tirgu. Paldies! Na pewno będziemy mieli wiele, wiele czasu tej ja turpmākajā sasaukumā mums būs daudz laika un daudz iespēju pārunāt eh, rūpīgi visus šos jautājumus. Tātad nākamajā sanāksmē mēs pievērsīsimies jau satura jautājumiem. Mēs jau šodien dzirdējām vairākas problēmas, problēmas, kas uh, skar Eiropas lauksaimniekus, un nākamajā sanāksmē mēs Uh, sāksim strādāt, sekretariāts sagatavos darba kārtību un arī attiecīgie ģenerāla direktorāta darbinieki. Liels paldies par uh, ievēlēšanu, paldies par šo sanāksmi. Es tagad noslēdzu uh, sanāksmi. Mēs tiekamies 23. jūlijā.